Šo sanāksmu vadīšu es. Darīšu to savā dzimtajā valodā. Minutos para no retrasar el debate, sobre todo en presencia del comisario. Jā, ņemot vērā, ka vicepriekšsēdētāja kungs ir nedaudz aizkavējies, bet lai mēs iesāktu laikā debatas un ņemot vairāk, ka komisārs Kallas kungs jau ir te, tad es spontāni un brīvprātīgi teicu, ka labi, es uzņemšos vadīt sanāksmi, kamēr ieradīsies īstais sanāksmes vadītājs. Un Karasu kungs tad būs tas, kurš pēc tam dos, tātad vadīs tālāk sanāksmi. Vai kāds vēlas izteikties no, zāl, no zāles? Priekšsēdētāji kungs. Jā. Ja. Es vēlējos pieteikties brīvā mikrofona procedūrai vēlākam laikam. Jā, paldies. Mēs esam pieņemuši to zināšanai. Un tātad pirmais punkts mūsu.